El señor presidente. Wow. Buenos días, señores comisarios. Labrīt. Godātais komisāra kungs, cienītie kolēģi, mēs sāksim mūsu šā rīta plenārsēdi. Visu laipni sveicināti un pirmais darba kārtības punkts. Mums šobrīd ir galvenās debates. Tas ir kopīgās debates, kuras apkopos trīs ziņojums un kas ir saistīts ar iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību. Tas ir Grēfina von Tūnas un Honšteinas kundzes ziņojums par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu Pēc tam Hēdas kundzes ziņojums par patērētāju aizsardzību un visbeidzot Solvit ziņojums, kuru ir sagatavojis Busoja kungs. Un tagad vispirms es došu vārdu referentiem. Katram ir četras minūtes, lai prezentētu savu ziņojumu un izteiktu komentārus un domas. Mēs eh, zinām, ka pēc tam debašu beigās katram no ziņojuma sagatavotājiem būs divas minūtes, lai atbildētu uz komentāriem, atbildētu uz jautājumiem un izteikt citas piezīmes. Līdz ar to pēc debatēm katram būs eh, trīs minūtes. Līdz ar to pavisam kopā jums ir sešas minūtes, ja jūs vēlaties vispirms runāt trīs un pēc tam trīs, bet vispirms Tūna un Tonšteins kundze. Lūdzu. Palavrā, kolega. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisārze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, godātais komisāra kungs. Man ir liels gods runāt par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu, kas tiek sagatavots jau 19. reizi. Pareizāk sakot, tika prezentēts pagājušā gada.